Bene, grazie Herbert, Britta e poi Jim Nicholson. Ja, danke.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 jo eh, kādreiz budžets lauksaimniecībai bija virs 55%. Nu, tā tas bija. Nu, būsim eh, atklāti. Un tajā laikā mēs varbūt būtu apmierināti ar 36% no tā budžeta, bet laiki ir mainījušies, ir krīze un mums ir jānodrošina pārtikas apgādes drošums. To var darīt divējādi to var samaksāt eh, lielveikalām, eh, kur jūs pērkat pārtiku, jo viņi to var dabūt, kur grib, bet varam maksāt to atbalstā lauksaimniekiem. Un tagad dzirdot to, ka lauka attīstībai līdzekļu samazinājums ir 11,2%, es domāju, ka tas runā pret jebko, ko mēs šeit esam centušies aizstāvēt un gan šajā komitejā, gan lauksaimniecības komitejā. Jo tas ietekmēs e, to, kā mūs klāsies nākotnē. Mums ir jābūt, protams, realistiem, mums ir jāstrādā ar to, kas mums ir, bet mums ir jānodrošina, lai tie, kas eh, ražo šos te jau tā trūkstošos pārtiks produktus, eh, cilvēki, kas to dara, ir samazinājies eh, vēl vairāk nekā jebkad agrāk. Tā kā mums ir jādomā, ka jāpieņem lēmumies, jā, jā, protams, ka būs jāpiekāpjas, jāpiever acis kaut ko, bet beig beigās mums ir jāatrod šis te risinājums nākotnē. Uh, un mums ir jādod zināma drošība tiem, kas šo pārtiku priekš mums ražo visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Paldies šim! Kapu, Kaplo Santos un Brita Rēmers tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos vispirms pateikties eh, tātad par šo te informāciju un par ziņojumu. Tas ir ļoti profesionāls, bet eh, kolēģi droši vien ir ievērojuši, ka šie skaitļi principā var būt diezgan maldinoši, jo tiek izmantotas 11. Eh, gada patēriņu preču cenas, kā pašreizējās izejas cenas. Un runājot par 32 lapusi. Eh, Portugālē šeit ir kritums 0,9%. Un eh, es gribētu teikt, ja jūs paskatīties uz reālo samazinājumu reālajās cenās, tas ir 7, eh, kaut cik tur procenti. Tātad. Uh, ar tiem cipariem, kas tiek izmanto, tur ir zināmas eh, problēmas, jo, ja mēs izmantojam skaitļus, neņemot vērā inflācijas rādītājs, tad, eh, protams, rodas eh, nepareizs priekšstats, tā kā ir jāsalīdzina āboli ar āboliem, bumbieri ar bumbieriem. Un, ja tas tiek publiski, publicēts, nu tad tas īstenībā dos maldīgu priekšstatu. Ir jāuzmanās, kur un kā mēs izmantojam skaitļus. Jā, nu, protams, tā tas ir, tas ir svarīgi. Brīta, lūdzu. Jā, liels paldies. Vēlētos pateikties departamentam B par attiecīgo datu apkopošanu, un es arī labprāt vēlētos pateikt, ka es atbalstu to, ka mums ir attiecīgi jāpozicionējas par pirmajiem diviem punktiem šajā dokumentā, ka tā vienkārši nevar būt šāda situācija. Žēl, ka mums, mūsu dalībvalstu pārstāvjiem eh, vēl tas nav eh, skaidrs, un Hoizlinkungam es vēlos teikt, mēs esam deputāti, mē, mūsu, mēs esam mūsu arī valstu pārstāvi. Nu, tas ir diezgan tāda sarežģīta situācija. Nu, nu citādāk te Nu, es arī nav skatu, ka mums ir galvenais eh, princips ir īstenot mūsu valsts rīcību politiku vai mūsu valdības rīcību politiku, un tādēļ tas ir diezgan sarežģīti eh, attiecīgi atrast šo vidusceļu. Kas attiecās uz otrā pilāra samazinājumu, tas ir būtībā pretrunā ar to, ko mēs pašlaik piedzīvojam Eiropas Savienībā, ņemot vērā to, ka ir krīze, ņemot vērā to, ka šeit ir jāsniedz palīdzība, un ņemot vērā to, ka attiecīgi lauku reģioni bieži vien tiek iekļauti, tā teikt, urbanizācijas procesā. Un, uh, mēs būtībā vienkārši esam pretrunā ar mūsu saturisko politiku, un līdz ar to mums vajadzētu varbūt tās uzstāt vairāk. Es varētu arī atbalstīt Magines kundzi par šo samērību un ar tiešmaksājumu samērību, ja, piemēram, ka kaut kāda viena lieta ir pārāk uh, strauji tiek, tā teikt, attīstīta, ka tas varētu negatīvi ietekmēt kaut ko citu. Un, protams, šeit varētu arī būt sarežģīta situācija paskaidrot savām dalībvalstīm, kā, kāpēc uh, mēs izveidojam šo tirgus kārtību, bet beig beigās tajā pašā laikā kropļojam. Nu, jāsaka, ka mums um, vajadzēja jau sagaidīt to, ka šeit attiecīgie samazinājumi tika paredzēni, un šķiet, ka mūsu nacionālās valstis nesaprot to, ka ir nepieciešams tieši vairāk budžets, un iespējams, ka arī nesaprot to, ka arī Eiropai tas ir nepieciešams. Nu, nu, Mēs vienkārši, protams, vēlamies, ka globālais tirgus funkcionētu un lai būtu tirgus pievienotā vērtē, bet, bet šajā pašā laikā mums jāatrod risinājumi. Un visticamāk, mēs vēl sadarbosimies ar budžeta komiteju, lai patiešām mēs izstrādātu ļoti labu uh, ziņojumu. Paldies! Grazie, Brita! Lielas paldies! Sikierska kungs nākamais. Paldies! Nu jā, jāsaka patiešām žēl ka mums uh, tikšanās ar Van Rompuy kungu notika tik agri, uh, jo mums īstenībā viņam vajadzēja uzdot virkni šo jautājumu, jo gal galā viņš visu šo uh, apgriešanas arhitektūru, ir viss šīs apgriešanas arhitektūras autors, un viņš lika priekšā šīs te nacionālās aploksnes, un es domāju, ka būtu nepieciešams rūpīgāk uh, diskutēt par šīm lietām, detalizētāk. Runājot par politisko grupu vadītājiem un to, ko viņi sacīja tikšanās laikā nu, uh, tur izskanēja šī doma, ka mums tomēr vairāk vajadzētu lūkot ar šo budžetu kā uz kopēju budžetu un, un jāskatās uz, uz, uz tiem uzdevumiem, kas ar to ir jāveic un uh, to, vai šie budžeta piešķīrumi ļaus mums šos te uzdevumus paveikt. Ja, bet dalība valstis katra velk teķīt uz savu pusi. Un ES eh, e budžets, eh, principā, tādā izskatā, kā tas ir pašlaik, tas eh, neļauj pildīt tos uzdevumus, kas tam būtu jāpilda. Tāpat laikā mums ir jāatceras, ka notiek KLP reforma. Jā, un šeit notiek, nu, krietni līdzekļu apgriešana. Tas pats notiek arī ar kohēzijas politiku. Nu, un tad uh, Kā tad mēs spēsim šīs reformas paveikt? Cik tālu mēs galu galā varam prasīt no zemniekiem, cik mēs varam uzgrūst viņiem papildus prasības, nepiešķirot tam līdzekļus? Kohēzijas politika, um, protams, arī um, tur ir notiek izmaiņas. Polijai otrajā pīlārā ir 25% samazinājums, un tas ir jānoklāj ar pirmā pīlāra uh, maksājumiem. Nu, Polijai tas ir ļoti svarīgs um, moments. Nu, un tad lūk, visas šīs te dāvaniņas un, un, un, un, un, un klāt piemestie līdzekļi e, no vienas puses, <clears throat> to tie visi ir jānosadz ar zaudējumiem otrajā pīlārā. Un, e, un e, dalībvalstīm arī nav atļauts piemaksāt eh, tiešmaksājumus līdz Eiropas vidējam līmenim. Šāda iespēja tika noraidīta jau pašā sākumā. Nu, īstenībā tas mums dod daudz vielas pārdomām, ir ļoti <clears throat> grūti varbūt izteikt visu neapmierinātību, ņemot vērā šo te attieksmi pret KLP un KLP reformu. Kā arī visu budžetu kopumā. Paldies! Uh, Mišels Dantāns tālāk. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms vēlējos nomierināt kolēģi Kapulos Santos kungu. Ne tikai viņa valstī ministri un prezidenti, teiksim, atbraukuši uh, mājās un saka, ka rezultāti ir ļoti labi un ka kaut arī šī eh, skaitļu tabula ir nedaudz atšķirīga. Bet eh, tas, nu, tāds nerakstīts likums laikam ir, bet kas mani tiešām satrauc, ir tas, ka kopīgais lauksaimniecības politikas budžets tiek samazināts tajā brīdī, kad mūsu valdības oficiāli paziņo, ka pārtikas drošības jautājums Eiropā cenu svārstības pārtikas precēm pasaulē ir ļoti satraucošas parādības. Bet, ja Eh, teiksim, nākotnē šis Eiropas Savienības budžets atkal pieaug, jo ekonomika atdzīvojas un eh, mūsu valstu eh, ekonomikas atveseļosies, tad mums būs ļoti grūti panākt, lai šis budžets lauksaimniecībai tiktu atkal palielināts, sasniedzot iepriekšējo līmeni. Un pirms mēs sākām cīnīties par sadalījumu starp pirmā otro pīlāru, sadalījumu starp valstīm, mums būtu jācīnās par kopīgo Uh, lauksaimniecības politikas budžetu. Mūsu deputāti ir piedalījušies uh, divu ārkārtas uh, komiteju darbā šai parlamentā, Sūra komitejā un Kalfinkungs ir pie šiem jautājumiem strādājis pēdējo nedēļu laikā. Mēs ļoti nopietni un detalizēti esam strādājuši pie šiem jautājumiem un parlaments ar ļoti lielu vairākumu atbalstīšo rezolūciju, un es domāju, ka mums ir jāatbalsta parlamenta veiktais darbs, ko pēdējo sarunu nedēļu laikā gan Van Rompuy kungs, gan valstu vadītāji pilnīgi ignorēja. Es domāju, ka parlamenta uzdevums ir aizstāvēt pašam savu veikumu, un mēs nevaram kļūt par tādu lupatu, ko visi mīda kājām, un tādēļ mums ir jā bloķ, jābloķē šīs procesas, lai aizstāvētu parlamenta un mūsu godu. Un neatkarīgi no valstu valdību uh, dotajiem norādījumiem es uh, aizstāvēšu savu viedokli, neatkarīgi no tā, vai tas būs atklāts vai aizklāts balsojums. Paldies! Beh, credo sia stata una, uh, una serie di... Paldies, Mišel! Es domāju, ka mēs esam šeit dzirdējuši ļoti interesants un svarīgs komentārs šobrīd un varu teikt, ka uh, ir uh, jūtama uh, vēlme šajā komitejā parlamentā aizstāvēt uh, pilnī to, lai tiktu respektēts līgums un tiktu īstenot koplēkumu koplēmuma procedūra, un arī mēs gribam aizstāvēt mūsu komitejas apstiprināto viedokli. Un uh, tos uh, jautājums, pie kā ir strādājis Kalfinkungs Albēr, varbūt vēlies atbildēt uz tehniskiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Un tad es uh, arī vēlēšos dot vārdu Lankokungam uh, īsiem komentāriem. Alberts Maso tagad, kas atbildēs uz tehniskiem jautājiem. Runājot par to, vai nacionālās subsīdijas ir iekļautas aprēķinos par uh, atbalsta maksājumiem Polijā at, automātiski atbilde ir nē, jo nevar iekļaut šos uh, nacionālos atbalstu maksājumus, bet netiešā veidā tie tomēr ir iekļauti bāzes līnija aprēķinos. Jaunajām dalību valstīm šie aprēķini balstās uz nacionālo atbalstu 5% apmērā. Uh, un uh, Līdz ar to šī bāzes līnija tiek mākslīgi paaugstināta salīdzinot ar reālajiem datiem. Bet tāda metodoloģija tiek izmantot, lai veik, varētu veikt homogēnus salīdzinājumus. Šāda metodoloģija vienmēr tiek izmantot arī citās jomās, un mēs tā pieju arī īstenojam. Tālāk runājot par Magines kundzes teikto. Mēs šeit neko nevaram piebilst uh, par darba grafiku ievērošanu. Būtu jāce, jāstrādā, cenšoties to ievērot. Protams, uh, runājot par finansējumu, jā, šeit pastāv risks attiecībā uz finanšu disciplīnu jau no 2014. gada, bet jau šobrīd tā, tas tiek attiecināts uz rezervi. Uz 4 līdz 5 miljārdi tiek uh, iekļauti šai speciālajā rezervē un Nē, šeit ir 400 miljoni eiro vēl tiek pielikt šā rezervei klāt pēc mūsu aprēķiniem. Tālāk par sarunu vēršanas mandātu un koplēmumu procedūru. Tas drīzāk ir politisks jautājums. Protams, būtu jāīsteno gan elastīga pieeja, bet jānosāk arī tās osmās sarkanās līnijas, kuras nedrīkst pārkāpt. Protams, deputātu ziņā ir izlēmt, kādu pieeju īstenot. Uh, Tālāk par 32. lapusē iekļautā tabula, par ko runāja Kapula Santos kungs. Šajā tabulā ir uh, iekļauts uh, pastāvīgās cenas. Mēs ņemam, neņemam uh, vērā. Uh, šeit izmaiņas. Mēs esam centušies uh, homogenizēt datus, lai tos varētu salīdzināt. Mēs varam jums sniegt arī vēl papildu informāciju, ja jums tā ir nepieciešama. Protams, jāsaka, ka uh, informācijas avot dalību valstīs sniedz atšķirīgu pretrunīgu informāciju. Tas nozīmē, ka šeit šie dati ir pret pretrunīgi. Katrs ministrs šos datus ir interpretējis un pasniedzis atšķirīgi, un arī metodoloģija ir bijusi atšķirīga, un ir jāzina, kā, kāda metodoloģija katrā gadījumā ir izmantot, lai varētu kaut ko spriest par šiem datiem. Šeit ir, teiksim, bāzes līnijas salīdzinājumi iespējami jaunajām valstīm ar pakāpenisku maksājumu paaugstināšanu, jo pretējā gadījumā neko nevar saprast, jo metodoloģijas ir atšķirīgas. Protams, visas metodoloģijas ir labās, tikai ir tās jāspēj izskaidrot. Tas arī viss. Lielas paldies! Vai doktors Longo vēlētos kaut ko teikt? Lielas paldies! Es vēlētos norādīt, ka, ja mēs runājam par 8. februāra vienošanos, tad tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu, ņemot vērā um, daudzgadu finanšu schēmas vienošanos. Um, Barozo kungs jau arī teica, ka komisijai būtu bijis, protams, labāk, ja rezultāts uh, būtu tuvāks un līdzīgāks, tā teikt, komisijas priekšlikumam, un tas pats arī attiecās uz lauksaimniecības politikas piešķirtiem finanšu resursiem. Un jo tādēļ, ka šeit viens no galvenajiem um, tātad rezultātiem ir tas, ka šie, šie finanšu resursu, resursu, resursu līmenis tiek iesaldēts. B ņemot vērā 8. februāra vienošanos un 27, 27 valstu vienošanos, tā ir jāņem vērā. Protams, ka mēs vēl attiecīgi ņemam par nopietnu mūsu lomu un uh, vēlamies panākt pēc iespējas labāku daudzgadu finanšu schēmu un līdz ar to komisija ir ļoti uzticams parlamenta uh, partneris. Un es arī vēlētos paskaidrot, ka vēlētos pateikties uh, jūsu izstrādātajam dokumentam, un to arī ātri izskrējām tam cauri, un es ar jūsu atļauju es vēlētos paskaidrot noteiktus aspektus ar, ar, ar ar šo kolēģi. Un es arī vēlētos norādīt, ka lauka attīstības politika un attiecīgā summa, ko padome ir pieņēmusi, ka šī summa ir zemāka nekā to, ko mēs ierosinājam. Un tas ir diezgan būtisks samazinājums lauka attīstības jomā. Un tas būtu viens no šiem iemesliem, programmējot, jeb izstrādājot programmu, arī pēc iespējas efektīvāk atrisināt šo jautājumu. Un arī es vēlētos runāt par vēl vienu aspektu, kas eh, katru reizi aktualizējas, tātad par finanšu disciplīnu 2014. gadam. Šī finanšu disciplīna visticamāk arī tiks piemērota nākamajiem gadiem, un tādēļ vajadzētu nodrošināt situāciju, ka tiek paredzēti arī finanšu resursi šiem krīzes fonda uh, risinājumiem. Un liels, tas būtu arī viss. Liels paldies! Liels paldies komisijai! Mēs, protams, katrā gadījumā sekosim līdzi sarunvešanas procedūrai, un līdz ar to nākamais darba kārtības punkts. Mums ir diezgan būtiski darba kārtības punkti vēl palikuši. Eiropas vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds. Ļoti būtisks punkts atzinumu sagatavoja Marks Tarabella mēs ļoti labi apzināmies, ka stratēģijas 2020 mērķis ir samazināt trūcīgo personu skaitu, kā arī samazināt, eh, tā teikt, sociālo izslēgšanas. Tas nozīmē to, ka ir vairāk nekā 40 miljoni pilsoņi Eiropas Savienībā, kuri var tikt uzskatīti par trūcīgām personām un kuram arī attiecīgi nav pieeja uh, kvalitatīviem um, pārtikas produktiem. Līdz ar to L es aicinātu kolēģus atstāt zāli klusām un līd, sāksim diskusijas par šo vistru, vistrūcīgāko personu fondu. 1. janvārī 2014. gadā beidzās iepriekšējā programma 2,5 miljoni eiro tiek paredz, miljārdi eiro tiek paredzēti tātad nākamajiem periodam no 2014. gada līdz 2020. gadam, un tas nav pietiekami, lai arī mēs te runājam tikai par. Uh, tikai par personām, kuram nav pietiekami daudz pārtikas produktu, bet šeit mēs arī runājam par bezpajumtniekiem un arī par bērniem, kuriem, tātad, eh, kuri tiek uzskatīti par mazaisargātām, eh, mazaisargātiem, eh, mazaisargāt sabiedrības grupu. Tātad mēs kā lauksaimniecības komiteja tikai sagatavojam atzinumu. Marks izstrādā šo, atzi, šo atzinumu, līdz ar to došu vārdu viņam, lai prezentētu savu atzinumu. Paldies, godātais priekšsēdētāji, jūs jau iezīmējāt šo ainu. Mēs dzirdējām debatas par budžetu, un mums noteikti ir jārēģē, jo ir kopīgais Eiropas Savienības budžets samazināts par 3%, un tā ir pirmā reize vēsturē, kad kaut kas tāds notiek. Uh, un es gribētu vēlreiz atgādināt jūsu minētos skaitļus. 19 miljoni pilsoņi Eiropas Savienībā saņem pārtikas palīdzību, 43 miljoniem cilvēku ir grūti uh, sev nodrošināt pārtiku, un katrs ceturtais iedzīvotājs, jeb 116 miljoni iedzīvotāji dzīvo pie, tūpie nabadzības sliekšņa. Uh, Tātad līdz ar 3% samazinājumu budžetā uh, budžets uh, uh pārtiks palīdzībai ir samazinājies vismaz par 40%. Iepriekšējā posmā šis uh, atbalsts uh, bija 3,5 miljārdi, tas bija saistībā ar pārtikas um, ar lauksaimniecības politiku un pēc Eiropas Savienības tiesas lēmuma, jūs zināt šos lēmumus, tika paredzēts šos finansējumu nodrošināt no kohēzijas politikas Un tagad tiek ierosināts piešķirt 2,1 miljārdu, jeb 300 miljonus gadā, 500 miljonu vietā, tātad samazinājums ir 40%. Un tas jau ir ne tikai pārtikas palīdzības budžets, bet arī ir citi citi, finans, citi pasākumi paredzēti, piemēram, pirmās nepieciešamības pret sociālā uh, integrāciju un citi. Tātad šīs pārtiks palīdzības budžets samazinās vēl mazāk. Man ir seši pamatpunkti. Tā tad ir nepieņemams šāds finansējuma samazinājums un ir jāpieprasa, lai tiktu saglabāts iepriekšējais finansējums. Ir pilnīgi neiedomājami, ka brīdī, kad Eiropa uh, tiek ar vien negatīvāk uztvert pilsoņu vidū, tiek pieņemts šāds politisks lēmums. To var tikai nožēlot. Tātad palīdzība visnabadzīgākiem cilvēkiem tiek samazināta par 40%. Protams, tiek teikts, ka sociāla politika jau ir dalību valstu kompetencē, tā nav Eiropas uh, Savienības uh, politika, bet, uh, protams, ir droši vien daudz tādi, uh, kas vēlas, lai Eiropas Savienība pazustu, lai būtu tikai kopīgais tirgus un viss. Un tā mums ir pret to jāvēršas un jāpieprasa, lai tiktu piešķirt tāds finansējums, kā ir bijis līdz šim. Tagad uh, jāsaka arī, ka tagad šīs um, atbalsta programma tiks aizstāta ar atbalsta fondu, un tas viss būs ļoti sarežģīts uh, pasākums, bet nav nekāda pārējais perioda, ir tukšums uh, pārējais periods uh, laikā. Un tad šeit ir paredzēta ļoti smagnēja administratīvā procedūra. Visas šīs nevalstiskās labdarības organizācijas, kas sniedz palīdzību trūcīgajiem, nespēs visu šīs uh, smagnējās prasības izpildīt. Būs tāpat kā kohēzijas fondā, kur ir 300 mm, miljārdi. Uh, eiro piešķirts un beigās eh, nevar to visu izmantot, jo vienkārši nav pieteikumu, procedūras pārāk sarežģīts. Un tātad šis eh, budžets jau tā ir samazināta apjomā piešķirts un to pat nevarēs izmantot, jo procedūras būs pārāk sarežģītas. To nedrīkst pieļaut. Un ir arī jāņem vērā dati, ko mēs gūstam no par reālo situāciju uz vietām. Šeit uh, nabadzīgo skaits katru gadu pieaug par vismaz diviem procentiem. Atbalsta atbalst pieprasījums skaits pieaug par divā, diviem procentiem. Un uh, tādēļ ir absolūti nepieciešams uh, palielināt šo uh, finansējumu pārtikas atbalstam. Protams, ir uzkrājumi 13 miljārdu apmēr, apmērā un patiesībā varētu papildus piešķirt vēl 800 miljonus katru gadu. Tālāk ir jāpārorientē palīdzība, pirmkārt sniedzot pārtikas palīdzību. Ja samazinās budžets un to vēl sadrumstalot, tad mēs vispār neko nevarēsim panākt, jo pilsoņi nesaņems pamata palīdzību, kas tiem ir nepieciešama. Uh, sociālā integrācija par 300 miljoniem gadā 27, 28 valstīs vispār nav īstenojama. Un tādēļ es uh, ierosinātu šo arī grozījumu, radikālu grozījumu. Ir jāpārtrauc visu tā palīdzību, kas nav pārtiks palīdzība, ir jākoncentrējas uz pārtiks palīdzības sniegšanu. Un pēdējais nedrīkstam aizmirst lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīt uh, tos, kas strādā uz vietām, kas strādā ikdienā un saskaras ar uh, visnabadzīgākiem cilvēkiem, kas izdala šo pārtiku un kas īsteno uh, integrācijas politiku un to dara labi, bet viņiem ir nepieciešama šie pamata pārtiks produkti, lai tos varētu izdalīt. Un es gribu arī pateikties manam uh, līdzstrādniekam Žākam, jo kurš piedalījās uh, šā ziņojuma sarakstīšanā. Uh, Vasio, Vasilijos Magnis no komitejas un Emanos Funo, kas cenšas izdarīt uh, arī spiedienu uz uh, plašsaziņas līdzekļiem, lai informētu par situāciju. Aicinu to darīt arī jūsu dalībvalstīs, jo situācija ir nepieņemama. Eiropa dod ļoti negatīvu signālu šajā situācijā, kad jau ļoti daudz pilsoņu sāk apšaubīt uh, rīcības pareizību, ka visiem samazina 3% apjomā finansējumu, bet visnabadzīgākajiem finansējumu samazina par 40%. Tas ir absolūti nepieņemam. Ceru, ka vislielākais uh, kolēģu skaits neatkarīgi no politiskām grupām un valstu pārstāvniecības atbalstīs manu viedokli. Atbildīgā komiteja ir noteikti nodarbinātības komitejas tikai sagatavoju atzinumu par šo jautājumu, un es ceru, ka mēs spēsim izdarīt spiedienu un panākt kaut ko. Lieliski es pastrādāju, Mark, un tagad Magines kundze. Paldies, Mark, par tavu prezentāciju. Jā, ir ļoti sarūktinoši dzirdēt, ka budžets ir samazināts Un uh, esam konst, uh, runājuši ar tām uh, organizācijām, kas nodarbojas ar šīm lietām. Tā ir pārtiks palīdzība. Mums šeit jābūt elastīgiem. Dažām dalībvalstīm pašām ir savas problēmas, programmas, un tās ir ļoti labas. Un tām vajadzētu pievienot vērtību, nevis aizstāt, uh, teiksim, uh, tās uh, programmas, kas jau labi darbojas dalībvalstīs. Un cilvēkiem ir arī jāsniedz informācija par, eh, teiksim, pārtikas eh, vērtību, par to, kā izmantot vērtību, eh, par to, kas ir vērtīga pārtika. Mm, tā kā es varbūt arī iesniegšu dažus grozījumus šajā sakarā jo jāņem vērā, ka šis ir ļoti niecīgs eh, finansējuma daudzums, ar ko neko tādu dižu paveikt nevar. Tā kā vajadzētu uh, vienkārši papildināt tās programmas, kas dalība valstīs jau ir, jo ir eh, dalība valstīs ļoti daudz organizāciju, mums te varbūt vajadzētu novērst pārklāšanos, vienkārši varbūt to vajadzētu koordinēt labāk. Paldies! Sikerska kungs tagad. Paldies! Es nedomāju, ka tie ir 2,5 miljardi. Man liekas, ka ir 2,1 tikai, ja mēs skatāmies uz daudzgadu finanšu uh, plānu. tiešām ir paredzēts 2,1 miljārds, um, tātad 40% samazinājums, bet ir paredzēts, ka dalība valsts nodrošina 15% līdzfinansējumu. Tātad 85% ir šis 2,1 miljārds, dalība valstis pievieno 15% un tad kopā mēs nonākam pie 2,5 miljārdiem. Tas tāds precizējums. Uh, Jā, paldies par šo paskaidrojumu. Es uh, esmu bijis iesaistīts šāda veida programmās eh, piecus gadus. Un uh, savā laikā tā bija daļa no kopējās lauksaimniecības politikas pirms vairākiem gadiem, un īstenībā programma ir nospēlējusi savu pozitīvo lomu. Mēs runājam par 43 miljoniem cilvēku, kas dzīvo uh, trūcīgi. Uh, un ir lielāks eh, vēl to uh, cilvēku skaits, kas, uh, kam draud nabadzība, un uh, šobrīd šādi draudi faktiski pastāv vienai ceturtajai daļai Eiropas iedzīvotājai un iedzīvotājiem tas ir ļoti nopietni. Un dokumentā tas viss arī atspoguļojas, taču mums, protams, ka ir jāpērk arī drēbes un uh, visādas citas lietas, nu es domāju, ka tam tā nevajadzētu būt. Ja šī ir pārtiks palīdzība, tā ir jābūt pārtiks palīdzībai. Ir cita veida sistēmas, piemēram, apģērbu uh, savākšanā, mazlietot apģērbu savākšanas programmas, ir nacionālās programmas, ir uh, dažādas organizācijas. Mums Eiropas līmenī tiešām vajadzētu koncentrēties tīri uz pārtikas uh, palīdzību. Protams, ka ir jābūt arī saprātīgiem savā attieksmē un jābalstās uz jau uzkrāto pieredzi šajā jomā. Paldies, Rikantru! Paldies! Es arī vēlētos pateikties un uzteikt Mārku par viņa veikumu un par to neatlaidību, ar kur viņš ir strādājis jā, es gribu teikt, ka mēs dzīvojam paradoksu laikmetā, mēs samazinām budžetu savienībai tad, kad mēs saskarāmies ar grūtībām. Pirmais, reflek, pirmais refleks ir samazināt eh, savienības budžetu, kaut gan tā uh, vietā mums vajadzētu kopīgiem spēkiem cīnīties pret krīzi, nevis pieņemt tādus sam, taupības budžetu. Un tas pats sakāms ir par uh, to, ka tiek samazināta palīdzība vistrūcīgākajiem cilvēkiem. Kad es sāku strādāt parlamentā, es domāju, ka mums ir jādomā kolektīvi, jābūt solidāriem, bet tagad iznāk konstatēt, ka tā tas nav. Kā mēs šobrīd varam iedomāties tik ievērojami samazināt finansējumu palīdzībai visnabadzīgākajiem cilvēkiem? mēs parlaments nevaram pieņemt šādu priekšlikumu. Visai uh, politikai, ko mēs izsanojam šajā jomā, būtu jāparāda, ka Eiropas Savienība uh, rīkojas atbilstoši realitātei reālais situācijai un ka šeit ir kopienas dimensija redzama. Es domāju, ka mums būtu jāiejaucas šajā jomā runājot pārtika, par pārtikas palīdzību. Un šeit es gribētu runāt par tiem pārtiks produktiem, kas lielveikalos nav pārdoti, kurus izmet ārā. Tā ir milzīga izšķērdība, par to būtu jādomā, būtu šīs pārtiks preces jāizdala trūcīgajiem. Tāpat ir arī jādomā par produktu iepakojuma standartizāciju, tīpaši pārtiks produktu standartizāciju. Uh, jo eh, šī eh, iepakojuma izmēra neatbilst likumdošanas prasībām, un šeit arī iznāk izšķērdība. Tālāk par kopējo lauksaimniecības politiku, kurai krīzes apstākļos tiek samazināts finansējums, kad lauku reģioni piedzīvo krīzi, un eh, vēl pie Papildus tiek samazināta arī palīdzība vistrūcīgākajiem. Un noslēgumā es gribēju eh, runāt par eh, to, eh, par pārtika, augļu un dārzeņu tir, tirgus organizāciju un ka mums būtu jā, jānodrošina tas, lai uh, lai varētu arī augļus un dārzeņus nodrošināt trūcīgajiem iedzīvotēm. Liels paldies Markam vēlreiz. Rīt Rēmers tālāk. Jā, paldies. Nu, vispirms esmu arī sarūktināta par to, ko Tarabēls kungs sacīja. Ja kāds runā par subsidiaritāti, tad eh, šis cilvēks ir antieiropeisks. Nu, es tam gan negribētu piekrist. Es esmu par to, eh, ka subsidiaritātes principi ir jāievēro. Es nedomāju, ka tas palīdz trūcīgiem cilvēkiem, ja mēs tagad sāksim izdalīt pārtiku cilvēkiem eh, tā vietā, lai cīnītos pret eh, nabadzības cēloņiem, un šeit dalību valstīm ir jāpieņem galvenie lēmumi. Mums te ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums ir visāda veida programmas. Un e, faktiski ar šādām programmām mēs e, neļaujam e, cilvēkiem attīstīties. Un e, varbūt, ka vajadzētu vairāk veltīt līdzekļus, lai attīstītu lauku reģionus, nevis lai izdalītu pārtiku. E, Mums ir jānodrošina, lai lauku reģioni būtu attīstīti, lai cilvēki tur varētu dzīvot un strādāt, lai cilvēki varētu paši sev uh, palīdzēt. Es nevaru pieņemt to, ka visu laiku uh, no KLP līdzekļiem ir jāfinansē Ehm, nu, es saprotu, ka ir solidaritātes principi, bet priekš tam ir sociālais fonds. Mēs tā kā atbildam par citu jomu. Sistēma, protams, ir jāvienkāršo, un eh, jaunu birokrātisku barjeru veidošana pilnīgi nav pieņemama. Un neaizmirstiet, ka mums ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs neuzkrautu pārāk daudz uz Eiropas pleciem, ja mēs dalību valstīs kaut ko negribam darīt. Darba vietu radīšana ir ļoti svarīga, un, protams, mēs atbalstam ES attīstības programmas, bet eh, mums varbūt stingrāk ir jāprasa problēmu risinājumi ilgtermiņā, un nevis vienkārši jāpiešķir kaut kādas žēlstības dāvans. Paldies! Gulārs kundze. Jā, jūs uh, dzirdēsiet, ka ALDE grupā mēs esam uh, vienoti dažādībā. Es esmu arī intergrupas prezidente cīņai pret nabadzību. Uh, Un jāsaka, šis ir viens no svar, grūtākiem jautājumiem mūsu pilnvaru termiņā. Jā, es piekrītu Britāji, ka mums ir nepieciešama ilgtermiņa politika, kas veicina ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. Patiesībā šādai tā pārtiks palīdzības programmā Eiropā pat nebūtu, nevajadzētu eksistēt, bet Eiropa ir piedzīvojusi milzīgas divas neveiksmes Eiropā kopējā lauksaimniecības politika pēc kara tika izveidota, lai nodrošinātu visiem cilvēkiem pārtiku. Protams, lai atbalstītu lauksaimniekus, bet lai pabarotu cilvēkus. Bet tagad ir tādi cilvēki Eiropā arvien vairāk, kas vienkārši nespēja vairs pārtiku iegādāties. Un arī ir bijušas lielas problēmas Eirozonā un ekonomikas pārvaldība nav darbojusies tā kā vajag un tā visa rezultātā ir ļoti pieaudzis derb, bezdarbs un strauji pieaug nabadzība. Par to mēs arī runājām šajā intergrupā un arī uh, mēs uzklausījām uh, to valstu pārstāvjus, kuri nesaņem šo pārtiks palīdzību. Un kā tad tas ir tā, ka ir valstis, kuras izmanto un kuras neizmanto, kaut gan šāda uh, palīdzība pastāv. Un galvenais uh, signāls, ko visur uh, mēs dzirdam, ir tas, ka šādu nabadzīgu cilvēku skaits tikai vēl pieaugs. Uh, ir uh, it kā Vācijā viss ļoti labi, uh, bet uh, arī tur ir problēmas, un mēs uh, nevaram ignorēt šo milzīgo bezdarbu līmeni, kas ir Eiropā. Un ko tad Brita nozīmē šī subsidiaritāte, ja mēs runājam par to, kā pabarot bērnus? Protams, teorētiski viss ir ļoti skaisti, bet praksē tas izklausās idiotiski kad mēs runājam ar cilvēkiem. Šobrīd ar vien lielāks uh, iespējas ir populismam. Uh, Piemēram, dati par Itāliju liecina, ka arvien naidīgāka attieksme ir pret Eiropas Savienību un arvien pieaug destabilizācijas draudi un daudz labāk ir īstenot tādu politiku, kas ir skaidri definēta un orientēta, un es piekrītu, ka mums ir jākoncentrējas uz pārtikas izdalīšanu. Un jāsaka, ka tās nevalstiskās organizācijas, kas izdala pārtiks produktus, arī uh, Uh, izmanto šo atbalstu un baro cilvēkus. Vēl viens svarīgs jautājums, un šeit es gribu vērsties pie visiem kolēģiem. Uh, tas varētu būt viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs noraidām budžetu, jo atšķirības starp 3 un 40 procentiem samazinājuma ziņā ir vienkārši šokējoša. Tad vismaz būtu jāprasa, lai šo samazinājumu attiecina tādā pašā apjomā. Nu, varētu vēl piekrist 3% samazinājumam, bet uh, tik liels samazinājums ir nepieņemams. Un pēdējais, ja mēs runājām, ka uh, šīs it kā ir ārkārtas budžets un ja mums ir jā uh, nodrošina pārtikas palīdzība, tad nu, nevajadzētu gan attiecināt tādas ļoti smagnējas politikas, kā tas ir Eiropas sociālā fondā bijis. Tātad vai nu mēs nodarbojamies ar sociālo politiku vai sniedzam ārkārtas palīdzību, kas reiz pazudīs. Kad Eiropā būs pietiekams nodarbinātības līmenis, lai cilvēki paši varētu iegādāties pārtiku. Protams, nevajag uh, bezgalīgi uzturēt šādu palīdzības uh, programmu bez vajadzības, bet ir jāsniedz atbalsts tādā grūtā brīdī, un mēs nedrīkstam aizmirst vēsturi, kas notika šajā kontinentā pagājušā gadsimta 20. 30. gados, kur uh, plaši izplatīta dziļa nabadzība noveda pie milzīgiem satridzinājumiem, un es uzskatu, ka šī programma ir jāsaglabā. Es, protams, saprotu kolēģis Britas teikto, bet tas ir mūsu morālais pienākums tā šobrīd rīkoties. Paldies! Grazie, Silvi Gulār! Paldies, Gulārs kundzei! Es vēlētos izteikt savu viedokli un atbalstu tam, ko jūs teicāt, es tam piekrītu. Uh, Jā, šis nav vienkāršs jautājums, un mēs ar to, par to vēl runāsim. Komisija, eh, šķiet, ka Stefans Šulcs ir eh, vēlas izteikties. Tātad komisija vārds. Paldies! Es vēlētos koncentrēties uz diviem galveniem punktiem, kas izkristalizējās šajās diskusijās. Viens ir eh, par to, kādēļ uh, mēs šo jauno instrumentu esam iekļaujuši kohēzijas policijā, politikā. E, tādēļ, ka mēs e, sapratām, ka ar kohēzijas instrumentiem mēs tomēr nesasniedzam viss e, neaizsargātāko eiropiešu daļu, un tādēļ bija, nu, teiksim, tāda doma, ka tas būtu ieguldījums no kohēzijas politikas, tāda daļa no šīs sociālās palīdzības palīdzības visnabadzīgākajiem, eh, un pārtiks sadalīšana ir ļoti svarīgs jautājums. Eh, tas ir pasākums, kas ir vērsts tieši uz to, lai sasniegtu vistrūcīgākos, un tieši tādēļ arī ir šāds priekšlikums un eh, partnerorganizācijām, kuras veic šo pāt, pārtiks sadali, tiem ir jāpild noteikts, teiksim, tas ir jāsaskaņo ar eh, citiem līdzīgiem pasākumiem. Un mums ir ļoti svarīgi, lai, teiksim, šajā jaunajā fondā būtu šāda te pasākuma apvienošana, administratīvā slodze. Nu, daži saka, kohēzijas instrumenti ir ļoti sarežģīti un smagnēji. Nu, es to negribu te tagad par to strīdēties bet eh, mēs piedāvājam daudz vienkāršošanu uh, kohēzijas fondu administrēšanā, tā kā šis jaunais fonds arī no tā gūs labumu, tā kā vienkāršošana ir paredzēta, un mēs neuzskatām, ka partneru organizācijas, kas uh, eh, izmantos šos līdzekļus, nespējas uh, pār tos pārvaldīt. Paldies komisijai! Tarabēlas kungam atkal vārds. Jā, patiesi priekšsēdētāji. Mēs dzirdējām dažādus atšķirīgus komentārus, un mana reakcija būtu tāda, Gines kundze, tiešām jāsaka, dažādās valstīs pārtiks palīdzības struktūra ir atšķirīga. Mums ir tiešām jārespektē šīs dažādu valstu atšķirības un nevajag apdrau, apšaubīt veiksmīgi strādājošu programmu eksistenci bet eh, jāsaka, ne jau tā Reimers kundze, mēs varam tiešām daudz ko pārmest Vācijas valdībai, kur iesniedz prasību Eiropas Savienības tiesā. Tas ir absolūts egoisms. Un uh, mēs nevaram uh, to, to pieņemt. Vācija kā ir ekonomikas brīnums, bet jūs slēpjat savus nabadzīgos cilvēkus. Ir, ir uh, darba dempings, cilvēki, kas strādā par eh, sešiem, pieciem, četriem, un tad beigās varbūt tiek eh, nolgots kāds par diviem eiro, un šāds dempings tur notiek. Mēs, protams, arī varam ar to eh, rīko debats, un kā Silvija Gulāra teica, kas ir Eiropa, un es piekrītu šai idejai, ka tāda nevajadzīga palīdzība nav jāturpina, bet ir jābūt solidaritātei. Visiem nepietiek darba. Tad uh, Uh, komisijas, kuras ir strādājušas, valdības, kuras pārsvarā ir labējas un konservatīvas, ir ļāvušas šai situācijai pasliktināties nodarbinātības jomā. Un uh, ne tika darīts pietiekami, lai sociāli integrētu Eiropas Savienību fiskālā ziņā, sociālā ziņā, un, piemēram, ir jāpārskata šī uh, darbinieku nosūtīšanas direktīva, jo tiek uh, organizēta absolūti negodīga konkurence un krāpšana šai jomā, un tas ir saistīts arī ar bezdarbu varbūt dažās valstīs tagad šie cilvēki tiek ļaunprātīgi izmantot un uh, viņi strādā celtniecībā un tagad rumāņi un poļi, kuri arī labprāt gribētu strādāt, bet tagad viņus ieveda citās valstīs, kur jau tā ir augsts bezdarbs līmenis un notiek krāpšana, jo viņiem maksā vēl mazākas algas. Tagad valstis tiek sarīdītas savā starpā, cilvēki tiek sarīdīti bet mums būtu jāīsteno tāda sociālā integrācija, kas radītu cerības visvairāk ar vien lielākam cilvēku skaitam, nevis novest pie cilvēku grimšanas nabadzībā. Un mēs jau gandrīz esam sasnieguši 20. un 30. gadu situāciju, vēl pavisam maz pietrūkst. Ja mēs jau redzam, kas notiek Ungārijā, Jobik partija pie varas un. Uh, Glatfelder no Fides, eh, Glatfelder kungs no Fides varbūt šeit ir klāt, un Fides slēpi patiesībā, ka tagad jau pie val, val, valdības grožiem ir nonākuši slēpti antisemīti. Es vairs neatceros, kā šo cilvēku sauc. Vai tādi pronacistiski noskaņot cilvēku, un mēs ļaujam tam visam notikt, un Fidesz arī neiejaucās. Un un uh, Mārtenkungs arī, kas ir bijušais uh, Beļģijas premjerministrs un darbojas uh, tautas partijas grupā, viņam kaut kas būtu jādara, jo tas, kas notiek Ungārijā, ir vienkārši kauntraips Eiropai šobrīd, un mēs varam nonākt pie Eiropas Savienības dezintegrācijas, un šis skaistais sapnis var pārvērsties ļaunā murgā. Nu jā, šeit Rēmērs kundze, jūs sakat, nu jā, nabadzīgajiem ir vienkārši jāpalīdz atrast darbs, un tad viss būs kārtībā, bet tas nav iespējams. Ir jābūt solidāriem, ja cilvēki dzīvo badā Eiropā, tas ir kauns pie mums, to mēs nevaram pieņemt. Un tādēļ mēs runājam par šo jautājumu. Mums ir jādod skaidrs signāls padomē, lai viņi beidz darīt šīs muļķības, un komisijai arī ir jāsaka Šulca kungs, jā, padomājiet par šo uh, smagnējību, par uh, attiecībā uz noteikumiem un to maiņu. Jā, protams, ir visādas ministrijas un uh, pieredzējuši birokrāti, kur jau, protams, zin, kā tas ir jāatbild, bet uh, sarkanajam krūstam un citām uh, brīvprātīgo organizācijām tā, tā, tām ir nepieciešama palīdzība. Mums viņas ir jāciena, mums ir viņiem jāpalīdz un, un ir tā daudziem kauns patiesībā par tiem cilvēkiem, kam, kam, kas dzīvo badā, un tagad tie tiek slēpti dažās valstīs. Un patiesībā mēs tagad apvainojam tos uh, cilvēkus, kad mēs sakām, ka mēs uh, Eh, šo palīdzību sniedzam tikai eh, tiem, kam visvairāk ir vajadzīgs, un ka mēs šo palīdzības apjomu samazinām, un tagad patiesībā šī palīdzība, kur jau tā ir samazināta, būs tik grūti iegūstama, ka to vispār nevarēs izmantot, un mēs vispār kļūsim smieklīgi. Un es uh, teicu, ka mums ir jākoncentrējas uz pārtiks palīdzību un sociālo integrāciju, kā mēs noliksim malā. Es gribu teikt, ka to mēs nenoliksim malā, bet to ne, nevajag iekļaut šajā programmā, jo uh, ir runājot par struktūru, uh, fondiem uh, ir noteikts, ka dalībvalstiem tam jānovirz 20% no šā finansējuma. Un šai programmai mums ir jādod tās sākotnējais mērķis - pamatu pārtiks palīdzības sniegšana. Un uh, šis mērķis ir taisnīgs un tas ir pelnījis, uh, lai es to aizstāvētu, un tāpēc es arī visu šo darbu uzsāku, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši būsim solidārās Eiropas necienīgi. Paldies! Okay. Mēs... Labi, paldies! Paldies, Mark! Eh, šis eh, mums jau pāriet pie nākamā eh, darba kārtības jautājuma. Un mums vairs nav palicis daudz laika. Mēs tagad runājam par komisijas priekšlikumu pār pārējais pasākumiem 2014. gadam saistībā ar KLP reformu. Jebkurā gadījumā daudz kas būs atkarīgs no sārunu iznākuma. Uh, par daudzgadu finanšu schēmu. Zinat, mēs pārcēlām spēkā stāšanos brīdi uz 15. gada janvāri un tagad eh, vēlamies uzklausīt komisiju par to, kā tā vēlas eh, virzīties uz priekšu. Paldies, priekšsēdētāji, vispirms. Es vēlējos koncentrēties uz eh, pārējais normu būtību. Uh, Komisija intensīvi strādā, lai panāktu vienošanos starp ES institūcijām par KLP reformu, kas ļaus KLP reformai stāties spēkā un sākt darboties ar 1. janvāri 14. gadā. Starp institūciju vienošanās par daudzgad finanšu schēmu un politiskā vienošanās par KLP reformu uh, pirms 2013. gada vasaras ir juridiskais pamats eh, KLP reformai un stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī. Mēs negaidām nekādas kavēšanās reformas īstenošanā un uh, izējām no šāda pieņēmuma. Tad jautājums, kādēļ ir vajadzīgi pārējais noteikumi? Mums ir vajadzīgi pārējais noteikumi, lai varētu definēt tehniskos pasākumus, kas ļautu mm, adaptēties jaunajiem apstākļiem, tā pašā laikā nodrošinot pēctecību eh, dažāda veida KLP atbalsta formām. Kas attiec uz tiešmaksājumiem, uh, tad ir jāpiesniedz, jāpiešķir pietiekoši daudz laika dalību valstīm un to maksāšanas aģentūrām, lai tās varētu labi sagatavoties un detalizēti informēt lauksaimniekus par jaunajiem noteikumiem e, pietiekoši saulēcīgi. E, otrajā pīlārā pārejas normu definēšana starp diviem programmēšanas periodiem pārstāv standarta praksi, un pārējais noteikumi vienkārši ir nepieciešami tādēļ, lai uh, varētu pārvarēt plaisu starp diviem uh, viens otram sekojošiem programmēšanas periodiem. Ka mēs jau esam iepriekš pieredzējuši, ka šādas grūtības rodas uh, iepriekšējā perioda sākumā. Un runājot par konkrētiem pārējais noteikumiem, tie ir jāpieņem padomē un Eiropas parlamentā un tas ir jāizdara līdz šī gada beigām, lai varētu izdarīt nepieciešamos grozījumus pamat KLP tiesību aktos. Un galveno elementu aptvērums var izvērtējams tikai tad, kad būs skaidrs daudzgad finanšu plāna galvenās aprises un komisijas dienesti attiecībā uz eh, saturu, kāds varētu būt iekļauts šādiem te pārējais eh, normām, es jums varu pavēstīt sekojušo. Runājot par tiešmaksājumiem, ir skaidrs, ir vajadzīgs eh, īpašs pasākums runājot par pieteikuma gadu 2014. Eh, un eh, tas nozīmē, ka attiecīgās normas ir jāiekļauj pamatiesība aktā. Un pārējais pasākumiem būtu jābūt eh, sēkojošiem. Vispirms ir jāpagarina esojoš, esošo schēmu SPS un SAPS eksistenci kā arī jānodrošina īpašais atbalsts saskaņā ar 38. 68. Eh, panta prasībām par eh, pieprasīšanas gadu 2014. Eh, gadu. Kā ir arī jāsaglabā esošā sājeks sistēma pieprasījumu gadiem, pieprasījumu gadam 2014. gadam. Kā arī jāiestrādā jaunie finanšu griesti, uh, ieskaitot uh, ja to, kāds būs uh, galīgais lēmums par daudzgadu finanšu schēmu, par iekšējo konverģenci un uh, finanšu pārnesēm starp pīlāriem, sākot ar 2015. gadu. Un jaunie tiešmaksājumu, jaunās normas tiešmaksājumiem būs spēkā tikai no 2015. kā pieprasījuma gada. Kas attiec uz lauka attīstības politiku, tad pārējais normas pašlaik tiek plānotas, un tās tiek plānotas divās, divos etapos. E, pirmais balstās uz 91. pantu, regulēja 1698 līdzsvīta 2005, un to faktu, ka pašreizējā regula atļauj dalību valstī turpināt uh, uzņemties saistības un maksāt eh, no 2007. līdz 2013. gada budžetiem arī 2014. un 2015. gadā. Tātad N plus 2 noteikumi. Un šeit ir paredzēts, ka pārējas notikum, noteikumos tiks definēts, kā pašreize spēkā esošās normas tiks īstenotas 2014. un 2015. gadā, ieskaitot iespēju izmantot pašreizējo tehnisko atbalstu, sagatavojot nākamo programmēšanas periodu. Tehniski tas tiek ieviests grozot komisijas īstenošanas regula 1974 līdz 2006 un e, diskusijas ar dalību valstu pārstāvjiem sākās jau 2012. aprīlī. E, Tās sākās arī ar e, lauku attīstības komiteju. Un balsojums ir sagaidāms par grozījumiem komitejā februārī. Un līdz ar to būs jādefinē, kādā veidā pašreizējie pasākumi Eh, tiks eh, pārnesti uz nākamo plānošanas periodu, ieskaitot eh, finansējumu no jaunās finansēšanas perspektīvas. Un šie noteikumi arī definēs, kā nākotnes tehnisko palīdzību varēs izmantot, lai finansētu ekspost izvērtējumu pašreizējām lauka attīstības programmām. Un tagad horizontālā regula kas attiecas uz tiem elementiem, kas ir iekļauti horizontālās regulas priekšlikumā. Eh, pārējas eh, pasākumi ir jāiestrādā, pārējas regulā 2014. gadam veselā virknē dažādu punktu. Tas, piemēram, iekļaus eh, tādas normas, kas ir saistītas ar remote sensing aplikācijām, AJAX un savstarpēju atbilstību jeb cross compliance. Vēl vairāk, ņemot vērā eh, to, kā beigsies diskusijas par daudzgad finanšu schēmu eh, un finanšu disciplīnas jautājumu, EAKF eh, ir jāparedz arī tātad krīzes rezerves budžeta griesti. Tālāk arī kopējā tirgus organizācijas regula. Šeit nebūs nepieciešams īpašs eh, tiesību akts, jo, acīm redzot, nebūs vajadzības pēc pārējais pasākumiem attiecībā gan uz eh, tirgus pārvaldības instrumentiem, nedz uz palīdzības schēmām. Mēs, protams, uzraudzīsim šo aspektu sarunu procesa laikā, tad, kad notiks starp eh, institūcijas sarunas. Un eh, nobeigumā komisijas dienesti gatavo nepieciešamos pārējais noteikumus, lai uh, eh, nodrošināt to, ka 14. gadā KLP darbosies gludi, Un šiem noteikumiem, protams, būs jāņem vērā galīgā vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu un vienošanos starp likumdevējiem līdz šī gada beigām. Paldies! Bene, grazie. Grazie. Lielas paldies. Lielas paldies. Katrā gadījumā pietiekami ļoti labi skaidri paskaidrots par šiem pārejas nosacījumiem. Šeit katrā gadījumā mums vairāk nav um, šaubu par šo nosacījumu turpmāku procedūru. Un dalībvalstīm tāpatās kā arī eh, padomēji ir nepieciešams laiks, lai mm, šos attiecīgos, eh, šo reformu arī ieviest, un komisijas priekšlikums līdz ar to palīdz. Vai kāds vēlas izteikties, lūdzu, Elzabet? Lielas paldies! Lielas paldies arī plēvis kungam par ļoti interesantiem no, uh, no interesanto prezentāciju. Es domāju, ka mēs mums tikko bija diskusija arī par DFS un, nu, protams, mēs pašlaik vēl neapzināmies, kāds, vai mēs vispār varēsim ievērot šo laika grafiku. Šeit visticamāk padomas līmenī vajadzētu kaut ko virzīt uz priekšu, lai parlaments laicīgi varētu pieņemt savu lēmumu. Nu, es domāju, ka šeit būs kādas, kā lai, kā lai pasaka, nu, kavēšanās, kas attiecās uz kopējo strateģisko ietveru par partnerības nolīgumiem. Tā, kā jūs to izvērtējat? Ja, piemēram, jaunās programmas šaju, šīm attiecīgām jaunajām programmām ir jābalstās uz pārējais periodu, un kādas ietekmēs citas programmas, varbūt tās jūs konkrēti varētu paskaidrot, ko tas īsti nozīmē šiem jaunajiem partnerības nolīgumiem. Uh, Nu, būtībā par kādu laika grafiku mēs šeit runājam, lai, nu, ņemot vērā šo stāšanās spēkā kontekstu. Otru, otrs punkts. Ņemot vērā šo reformu, pat tiešām šeit mēs varam novērot arī noteiktus grozījumus tiešmaksājumos un zaļ, um, un arī greening kontekstā, un arī, ja mēs runājam tātad par, vid, par lauksaimniecības vidas programmu, uh, Nu, tas nozīmē to, ka dalībvalstīm ir jāiesniedz šīs proj šos projektus un programmas, un komisija tie ir jāapstiprina, un mēs vienkārši neapzināmies, kā tas varētu, piemēram, šīs grīnīna konteksts varētu atspoguļoties tiešmaksājuma kontekstā, un ko komisija domā uzsākt, lai nodrošinātu juridisko noteiktību šajā kontekstā, jo mēs jau ļoti labi saprotam to, ka uh, lauksaimniecības vides programmas ir piecu gadu ilgas, nevis vienu gadu ilgi, kā tas ir, pieņemsim, tiešmaksājuma jautājumos. Nu, varbūt tas komisija varētu paskaidrot, kādā veidā šo, at, eh, kom, šo sektoru nodrošināt un sniegtu mums juridisko noteiktību. It īpaši, ja mēs runājam par šo lauksaimniecības vidas programmu, par, gan par iesniegšanu, gan arī par apstiprināšanu. Paldies! Bene, grazie Elisabete. Sono domande importanti. Lielas paldies. Jā, būtiski jautājumi. Magīnes kundze. Liels paldies, izteikšos īsi, tāds eh, labprāt saņemtu paskaidrojumu no komisijas. Mums ir diezgan sarežģīti, nu, šeit mēs runājam par tehniskiem aps, um, jautājumiem. Št, šeit runājam par 12, 2014. gadu, vai mēs paredzam to, tos pašus instrumentus, bet tajā pašā laikā, nu, finanšu resursi samazinās. Lielas paldies, Džims Nikolsons. Es atvainojos, es ienācu tikai prezentācijas vidū. Uh, Uh, situāciju par Pilāru 2. Tiek teikts, ka nav juridiskais pamats 2014. Uh, gadam Pilāram 2. Vai tas varbūt tās ir jāizveido pašlaik, vai ko, kā mēs rīkojamies ar šo jautājumu? Es jau iepriekš atvainos par šo jautājumu. Jā. Džim, domāju, ja mēs dosim vārdu ģenerāldirektoram plēbējiem, uh, Nu, man nav citu vēl, neviens cits nevēlās izteikties, nu tad došu vārdu ģenerāldirektoram. Lielas paldies par jūsu jautājumiem. Kas attiecās uz partnerības nolīgumiem un šī saiknē ar vietējiem, attīstīb, vietējiem attīstības programmām. Nu, man ir jāsaka, ka komisija Komisijas mērķis ir akceptēt visus partnerības nolīgumus šī gada beigās. Sadarbība ar dalību valstīm vēl turpinās. Noteikts dalību valstis jau ir progresējuši diezgan uz priekšu, lai um, attiecīgi izstrādātu šos partnerības nolīgumus. Dažas dalību valstis uh, ir pat uzsākuši neformālās diskusijas, un paralēli šeit norisinās diskusijas arī ar šīm attīstības programmām. Jo šī ideja kā šīs attīstības programmas iesniegs dalību valstis, nu, var pa, pa, paralēli iesniegt ar partnerības nolīgumiem, vai, nu, vai arī ir neliela, tā teikt, nobīda, laika nobīda, uh, tad, kad tiek uzsākt šie partnerības nolīgumi. Mēs uzskatām, ka šīs attīstības programmas uh, visticamāk tiks iesniegts nākamgad sākumā un ja patiešām tā tas norisināsies, tad tiek paredzēta arī iespēja paturpi, tātad turpināt šo, šos uh, attīstības programmas uh, rīcību politiku, ņemot vērā paskaidrotos nosacījumus. Tātad Šeit tiek paredzēta iespēja turpināt pasākumus, kas ir zem esošās programmas nosacījumiem un kur tiek paredzēta esošie finanšu resursi, un, bet, ja nav pietiekam daudz finanšu resursu uh, dalību valstu budžetā, tad tiek paredzēta iespēja izmantot jaunus, fi, jaunus finanšu resursus vecajām attīstības programmām. Nu, tas arī attiecās arī uz šo vides un klimata pasākumiem. Šeit netiek paredzēti. Nu, šeit netiek tāds paredzēts scenārijs, jeb risks, ka, ka te būtībā tiek pārtraukta programma tikai tādēļ, ka nepietiek finanšu resursi. Uh, specifisks jautājums, kas attiecās uz pirmo pilāru 2014. gads. Jā, šie tiek paredzēti esošie nosacījumi, ja es vēlos pateikt, kam ir nepieciešama šī pārējas noteikumi, kas tiek uh, attiecināt uz 2014. gada prasībām un tiek arī pagarināt līdz 2015. gadam šie pārējais noteikumi definēs, kā būtībā tērēt naudu pirmai, pirmā pilāra kontekstā saskaņā ar esošo sistēmu. Šīs pārmaiņas, jeb šī pārēja, norisinās 2015. gadā un 2015. gada prasībām, un tas vēl arī attieksies uz 2016. gadu, ņemot vērā to, kas tiek iesniegts pašlaik un saskaņā ar padomu secinājumiem un DFS. ja maksājumi ar naudas summas lielumu, nu tad ir nedrīkst aizmirst divus uh, faktors. Pirmkārt, e, ārējā konverģence. Un šī dimensija, un otrs aspekts ir arī šī elastība starp pilāriem, pirmo un otro pilāru. Līdz ar to ir diezgan sarežģīti atbildēt precīzi, vai tiešmaksājumi būs, tiks samazināti 2014. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu, jo tas būs atkarīgs no tā, uh, Tātad no, tas būs atkarīgs no dalībvalstu lēmuma, kas attiektos uz pārēju no pirmā uz otro pilāru vai otrādi. Grīning un grīning ietekme. Zaļināšana, tātad otrā pilāra kontekstā. Man ir jāsaka, ka šis jautājums ir ļoti būtisks, un mēs jau pašlaik paredzam š, būtībā paredzam šādu veidu problēmas. Līgumi, kas attiecās uz um, lauksaimniecības vidas programmām un, kas, un attiecās uz esošajām saistībām un nākotnes saistībām, tad ir jāsaskaņo ar to, lai atspoguļotu grīningu prasības, zaļināšanas prasības. Uh, lai, to, lai attiecīgos nosacījums varētu piemērot. Man ir jāsaka esošā pozīcija, komisijas priekšlikums. Mēs priekšlikumā ierosinam izvairīties no dubultā finansējuma, bet eh, nu šķiet, ka šis nav šī pārējais noteikumu diskusijas priekšmets. Man ir jāsaka, ka jautājums, kādā veidā risināt šo jauno bāzes līniju, tas jau būtībā tiek paredzēts mūsu sagatavošanas darbos. Uh, Um, nodrošinot šos pārējais nosacījumus. Lielas paldies! Bene, grazie al direttore. Lielas paldies! Lielas paldies! Mēs visticamāk uh, koordinātoru sanāksmē mēs arī uh, secin, tātad vēl turpināsim diskusijas par šo jautājumu. Dārgie kolēģi, es ierosinātu nākamo darba kārtības punktu atlikt jo mēs jau esam da, mūsu komitejas sēdes uh, laiku, tā teikt, pārsnieguši. Un tas būtu komisijas izklāsts par situāciju saistībā ar citrusaugļu importu no Ķīnas. Un to, šo punktu mēs iekļāvām darba kārtības programmā, jo vairākas dalība valstis tā pieprasīja iekļaut šāda veida punktu. Bet visticamāk mēs par to diskutēsim nākamajās komitejas sēdēs. Un mēs arī gaidam jaunās izstrādātās regulas, par ko, ko attiecīgi komisija izstrādā. Līdz ar to noslēdzam komitejas sēdi, satiksimies 4. martā, pulkstens 15. Liels paldies! Līdz nākamajai reizei!